Kārtības punkta. Nākamais punkts mūsu darba kārtībā ir Ramona kunga ziņojums - jauna programma attiecībā uz Eiropas patērētāju aizsardzības politiku. Es došu vārdu referentam uz četrām minūtēm. Gracias. Paldies, priekšsādātāji. Eiropas komisija ir publicējusi savu komunikē par Eiropas patērētāju aizsardzības darba kārtību 2012. gada mājā iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja pieņēma šo ziņojumu gandrīz vienbalsīgi 2013. gada 17. maijā. Es vēlētos pateikties par ēnu referentu sadarbību un arī visam uh, Visiem, kas tehniski atbalstīja mani kā, un darīja, ka ir iespējams šodien izskatīt šādu ziņojumu, kas aizstāv patērētājus laika periodā no 2014. līdz 2020. gada. Galvenie mērķi bija palielināt patērētāju drošību, otrkārt aiz, informēt viņu, treškārt panākt, ka šīs tiesības tiek ievērotas. Ceturtkārt, paplašināt patērētāju tiesības ar izmaiņām sabiedrībā un ekonomikā. Patērētāju tiesības ir viena no galvenajām Eiropas Savienības vērtībām, un tās ir viegli un efektīvi jāizmanto tādās nozarēs kā pārtika, finanšu un digitālie pakalpojumi, transporti, telekomunikācija un veselības aprūpe. Tāpat ir jāaizsargā arī personu dati, kas ir viens no būtiskākajiem patērētāju aizsardzības punktiem. Patērētāji ir arī jāinformē, un tas palīdz viņiem apzināt, kādi, kādas preces ir bīstamas vai viltotas. Un patērētāju informēšanai ir jāsākās jau skolā. Nesenā finanšu krīze ir parādījusi, ka ir nepieciešams aizsargāt patērētājus arī finanšu un banku sektora pak sniegto pakalpojumu sakarā, un mums ir nepieciešami attiecīgi instrumenti, lai mēs to varētu darīt. Tāpat mums arī ir jāstiprina patērētāju asociāciju vāra, tā lai mēs varētu pieņemt vajadzīgās juridiskās izmaiņas. Un mums ir nepieciešams radīt arī Eiropas patērētāju aizsardzību asociāciju sarakstu. Te mums ir jāņem vērā, ka pašlaik mēs dzīvojam vienotajā Eiropas digitālajā tirgu. Mums ir jāspēj patērētājus aizsargāt arī šeit, jo patērētāji saskarās ar ekonomikas digitalizāciju un sabiedrības novecošanos, tāpēc komisijai vajadzētu radīt mehānismu, kas būtu Eiropas Savienības mērogā un kurā būtu pieejama salīdzināma informācija patērētājiem. Tagad, kad ir arvien lielāka nevienlīdzība starp patērētājiem, tas ir īpaši nepieciešams. Un, uh, piemēram, viens no uh, pasākumiem, ko vajadzētu veikt, piemēram, ir atbrīvošana no kredītmaksājumiem, tad, ja cilvēks nespēja maksāt uh, savu kredītu sakarā ar bezdarbu. Otra lieta ir attiecās uz ģenetiski modificētiem produktiem, uz kuriem ir skaidri jānorāda, ka tie tādi ir. Uh, Un tad vēl ir jāpievērš uzmanība tādām patērētāju grupām, kas arī īpaši ie ievainojamas. Tāda ir bērni un veci cilvēki. Mums ir jācīnās arī pret nelegālu tirdzniecības praksi un mums ir jāaizsargā patērētāji. Un vispēcot es vēlējos pateikt, ka nākamais daudzgada finanšu plāns ir vajadzīgs mm, tam, lai sniegtu pietiekam finansējumu, lai mēs sasniegtu šādus mērķus. Paldies, priekšsādātāji! Paldies! Un tagad mēs varam uzreiz sākt ar brīvā mikrofona procedūru. Man ir jāsaka, ka ir pieteikušies ļoti daudz runātāji, bet ir ļoti maz laika. Tāpēc ievērojiet jums iesniegt doto laiku. Paldies, priekšsēdētāji. Jāsaka, šis ir ļoti svarīgs temats un ir ļoti interesanti, kas referentam šeit ir sakāms. Ir divas ļoti svarīgas lietas. Pirmkārt, mums ir nepieciešams eh, radīt uzticību iedzīvotāju vidū. Un, piemēram, manā valstī un arī citviet, kur tiek piedzīvot milzīga recesija, ir nepieciešams veicināt patēriņu. Cilvēkiem ir bail tērēt naudu, un tiem, kam ir, eh, daudziem naudas vienkārši nav, bet tiem, kam ir, eh, ir eh, bail tērēt šos līdzekļus. Un tādēļ ļoti svarīgi atjaunot šo finansiālo uzticību, it īpaši tirdzniecībā internetā. Nu, šie 60% cilvēku baidās nevēlas iegādāties preces internetā, jo viņi nepietiekam uzticas eh, sistēmai un viņi netic, ka viņu eh, finanšu dati tiks pienācīgi aizsargāt. Un tādēļ eh, patreiz strādājot pie personas datu aizsardzības regulas, mums vajadzētu raudzīties, lai šī regula veicinātu cilvēkos ticību un pārliecību, ka viņu dati tiks pienācīgi aizsargāt. Tāpat, kā es teicāt, uzskatu, ir svarīgi atcerēties, ka tas ir mūžu ilgs process uh, un jāsāk jau no agras jaunības un uh, šīs uh, patērētāja aizsardzība jānodrošina visu mūžu garumā. Paldies! Tālāk nākamais runātājs ir Korejā de Kampuskungs. <coughs> Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria cumprimentar o meu. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribēju apsveikt uh, savu kolēģi Garses kungu par ļoti labo ziņojumu. Mēs, protams, esam pazīstami ar tradicionālajiem patērētāju aizsardzības jautājumiem. Mums ir nepieciešami. Um, produkti, kas ir droši un kam var uzticēties, bet tagad tirgu parādās jauni izaicinājumi un ekonomikas un finanšu krīze liek mums veikt eh, neatliekams pasākums, eh, lai pasargātu cilvēks no ļaunprātīgas finanšu um, rīcības. Mums ir nepieciešama lielāka caurskatāmība attiecībā uz finanšu instrumentiem. Mums ir patērētāji, kuri joprojām uh, nespēja atvērt bankas kontu un eh, finanšu direktīvu transponēšana joprojām kavējas daudzās dalību valstīs. Un tādēļ uh, mums ir jānodrošina pienācīga izglītošana un informēšana patērētājiem, jo tas noteikti dos labumu Eiropas Savienībai. Paldies, Mirandas kundz, lūdzu. Gracias, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribēju pateikties eh, Vincentam Garsēsam par šo ziņojumu, jo tas ir sagatavots īpaši labā brīdī, jo pašlaik Spānijā ir tūkstošiem cilvēku, kurus skar hipotekārā kredīta atmaksas nespēja, un viņus ir skāris arī kāds uh, finanšu instruments, kur jūs aprakstījāt savā ziņojumā, kuru ļaunprātīgi izmantoja bankas, kas vienmēr ir rūpējušās tikai par savu peļņu, ir bērni un ir arī um, uh, um, sirmgalvji, kas parakstījās uh, parakstīja dažādus līgumus, kur neizlasīja maziem burtiņiem rakstīto, un tagad nevar izņemt savu naudu. Paldies, Alāk Ferēras kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Ir budžets, kas mūs novelk, kas mums novelk perimetru, kurā mēs varam runāt par patērētāju aizsardzību. Uh, Un tad, kad mēs sākam uzmanīgāk skatīties uz konkurenci, tad mēs arī vairāk varam aizsargāt patērētāju. Liberalizācijas un privatizācijas nodara tikai kaitējumu patērētājiem. Un transporta sektors tam ir skaidrs pierādījums, un arī lauksaimniecības politikas liberalizācija ir tām pierādījums. Mums ir arī vājinājušās sabiedrības veselības aprūtas normas, un mums ir nepieciešams aizsargāt patērētājus, nevis uh, eh, mānoša propaganda. Senalovs kundze lūdzu. Vāženā Eiropas spotrebitelskā politika. Paldies! Mums ir vajadzīga izsvērta patērētāja aizsardzības politika. Eh, patērētājiem vajadzētu kļūt par ražotāju līdzvērtīgiem partneriem, līdz ar to mūsu prioritātēm būtu jābūt efektīvam regulējumam un labi funkcionējošai sistēmai, tāpat arī efektīviem skaidrojumiem un labai patērētāju aizsardzībai. Ir vairākas citas problēmas, piemēram, eh, nemieru radoši signāli par dubultiem standartiem produktu kvalitātē. Es vēlētos, lai komisija pievērstos nopietnai eh, patērētāju diskriminācijas novēršanai. Tāpat eh, ir. Uh, virkne dažādu tehniku un rīcību, kā ietekmēt patērētāju izvēli, jo īpaši attiecībā uz vecākiem patērētājiem, kas ir īpaši neaizsargāti. Un es vēlos arī pateikties Ramona kungam par labi paveikto darbu. Paldies! Vārds nākamajai runātājai. Paldies, priekšsēdētāji! saka Gālas Pelčis kundze, Eiropas patērētāji saskaras ar aizvien jauniem un jauniem izaicinājumiem. Iespējams, pie vainas ir krīze, bet Eiropas Savienība ir jārīkojas pret šīm praksē. Mums ir jāatbalsta arī patērētāju organizācijas. Mana kolēģa ziņojums kā reiz uz to arī norāda, proti uz to, ka patērētāji jāpasargā un pienācīgi jāinformē. Es atbalstu referentu, ir jāpalielina pieejamās informācijas daudzums un ir jāveido arī Eiropas līmeņa reģistrs. Es atbalstu referenta kunga viedokli, jo īpaši mums vajadzētu domāt par pārtikas izmešanu. Eiropā gadā tiek izmesti 90 miljonu tonu pārtiks līdzekļu, un e, tā ir ļoti sarežģīta situācija. Mūsu uzdevums tajā ir pieņemt efektīvus lēmumus. Paldies! Pateicos nākamā runātāja Prendegastas kundze. Pateicos priekšsēdētāji kolēģi, es eh, vēlos eh, paslavēt Ramona kunga paveikto darbu saistībā ar Eiropas patērētāju aizsardzību pieaugošas nabadzības kontekstā un sarežģītos sociālajos apstākļos rodas dažādi kvalitātes līmeņi produktiem un pakalpojumiem. Tāpēc mums vajadzētu eh, saprast, ka ir jānodrošina mūsu patērētāju pamatvajadzību nodrošināšana, ir jāprioritizē finanšu regulējuma ieviešana, mm, lai uzraudzītu aizdevums un baņķierus. Tas ir būtiski, lai pasargātu tos iedzīvotājs, kas saskars ar finanšu grūtībām, jo īpaši saistībā ar nekustamā īpašuma kredītiem. Šie Baņķieri jau ir ilgu laiku baudījuši centrālās bankas palīdzību, un mēs nedrīkstam ļaut viņiem sodīt iedzīvotājus, kas nonākuši grūtībās. Paldies! Un tagad vārds nākamajam runātājam. Paldies, priekšsēdētāji! Šis ziņojums Eiropas parlamentā. Uh, ir ļoti svarīgs, un es vēlējos pieminēt tikai vienu elementu, kas attiecās uz mazgadīgajiem, jo tie ir tieši bērni un jaunieši, īpaši tīņi, kas visvairāk tiek ietekmēti no uz viņiem vērstās reklāmas. 91. gadā tika veikts pētījums, kurā tika noskaidrots, ka bērniem, kas ir jaunāki par 12 gadiem, vispār nedrīkst tikt veltīta reklāma, jo viņi nespēja saprast, kas tā ir. Un tāpēc būtu nepieciešams aizsargāt bērnus arī no reklāmām, kuros tiek reklamētas uh, preces kā alkohols vai tabāka. Uh, un um, arī produkti ar mazāk sāls un cukuru. Gracias, presidente. Paldies, priekšsēdātāji. Vispirms vēlos pateikties referentam un apsveicu ar ļoti visaptverošo un vērtīgo ziņojumu un ļoti ambiciozo darba kārtību. Mūsu rīcībā ir tuvākie gadi, ņemot vērā, kā Eiropas patārātāji saskars ar lieliem izaicinājumiem, jauniem izaicinājumiem, mūsu ekonomikas e, digi digitalizācija un globalizācija. Mums ir jāspēj ātri atbildēt uz šiem izaicinājumiem un ceru, ka komisija drīz man nāks klājā ar saviem jaunākiem paziņojumiem, jo nu jau 20 gadus ir izveidots vienotais tirgus. Uh, un tiesību akti, kas pārvalda šo tirgu, ir bijuši progresīvāki nekā tie tiesību akti, kas aizsargā patērājs, un tie ir, protams, ļoti svarīgi. Protams, jaunais laikmats nozīmē jauns izaicinājums un jauns atbildes. Mums nepieciešams jauna, ilgspējīga patērēšanas politika, lai aizsargātu īpaši neaizsargātos patērētājus. Paldies! Un noslēgumā vārds komisārkungam Šemetam. Patērētāji darba kārtība un visaptvaroša patērētāja politika ir mūsu darbības centrā. Mums ir jāturpina sadarbība ar visiem iesaist, visām iesaistītām pusēm, nacionāla varas iestēm, arī tām, kas atbildīgas par īstenošanu, patērētāju organizācijām un, protams, uzņēmumiem. Šajā kontekstā es īpaši vēlos pateikties referentam Garces Ramona kungam un ēnu referentiem par viņu darbu. Jūsu sagatavotais ziņojums komisijai sniedz ļoti vērtīgus vadlīnijas, kā tālāk īstenot un attīstīt patērētāju darba kārtību. Ļoti augstu vērtēju to, ka valdīja viedokļu saskaņa starp abām institūcijām un arī uh, pateicos padomē, kas atbalstīja ļoti spēcīgi šo rezolūciju pagājušā gada oktobrī un piemēroja uh, Eh, visaptvarošu, pārsektorālu patērētāju politiku saskaņā ar vienoto tirgu. Patērētāju eh, iz, izdevumi ir 56% no Eiropas Savienības IKP, patērētāji virza tirgus un tirgi virza ekonomiku. Saistībā ar šo ziņojumu mēs struktūrēsim sadarbību pamatoties četriem pīlāriem - uzlabojot patērētāju drošību, uzlabojot uh, patērētāju savu tiesību pārzināšanu, sniedzot arī atbalstu patērētāju organizācijām un uzlabojot izglītības līmeni, uzlabojot arī iespējas vērsties tiesā, aizsargāt savas tiesības, sniedzot eh, atbildi uz eh, sociālajām un vides izmaiņām, tas arī iekļauj pārsektorālas politikas. Tādā veidā mēs uzlabosim šo politiku efektivitāti. Šajā kontekstā īpaši augstu vērtēju to, ka parlaments ir identificējis galvenos sektors - finanšu sektors, enerģētiku un transportu. Ziņojumā arī pamatot ir uz, uzrādīti divi izaicinājumi. Pirmkārt, neaizsargātās patērētāja grupas, to vajadzības un uh, nepieciešamība īstenot ilgspējīgāku patērēšanas politiku. Godātie deputāti, šis ziņojums norāda uz to, cik svarīgi, lai patērētāja politika būtu veiksmīga Eiropas patērētājiem. Un eh, mūsu pilsoņi pat labam saskars ar ļoti grūtu situāciju. Nedrīkstam aizmirst to, ka mūsu pilsoņi saskars ar Eiropas Savienības savā ikdienā tieši kā patērētāji. Tāpēc mums ir jānodrošina tas, ka šajā darba programmā uzskaitītās institīvas nāk viņiem par labu. Šajā ziņā 2014. gada sākumā komisija nāks klājā ar ziņojumu par patērētāju darba kārtības īstenošanu. Mēs ar to nāksim klājā parlamentām. Nobeigumā vēlos uzsvērt to, ka komisija ļoti augstu vērtē šo vērtīgo Eiropas parlamentu sagatavoto ziņojumu. Tas būs būtisks ieguldījums Eiropas komisijas darbā pie patērētāju politikas. Paldies! Paldies, komisārkungs, eh, par jūsu noslēgumu piezīmēm. Pirms pāriet pie nākamā darba kārtības punkta, man ir paziņojums. Es no padomes uzzināju viedokli pirmajā lasī.